Good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi! Turpināsim sanāksmi. Vakardienas plenārsesijas protokols ir pieejams, ja ir kādi komentāri. Acīm redzot, nav. Līdz ar to protokols ir apstiprināts. Thank you very much. Um, we have two debates. Paldies. Mums ir paredzēts divas diskusijas par budžetu.